satelīta tehnoloģijas izstrādi globālās lidojuma uzraudzības sistēma ieviešanas atbalstam. Lūk, tāda ir mūsu debašu tēma. Pirmām kārtām došu vārdu Krāmerkungam, kas ir jautājumu uzdevējs lūdzu. Komisārs kundze, godāmās dāmas un kungi. Transporta komitejas vārdā es uh, vēlētos uh, īsi izstāstīt jums par mutisko jautājumu par uz satelītiem balstīto tehnoloģiju izstrādi lidojuma uzraudzības sistēmai. Tam, ka ir bijušas vairākas katastrofas, kas pierāda pašreizējās sistēmas trūkumus un uh, lido lidaparātu uzraudzību. Mēs visi noteikti atceramies par traģisko stāstu Malēzijas Airlines reisam 370 un Air France reisam 447. Tāpat arī ir daudzas citas katastrofas. Tikai 30% no visas pasaules gaisa telpas aptver pašreizējā noteikšana sistēma. Tas um, traucē gan glābšanai, gan arī novēršanai. Tieši tāpēc vajadzētu rīkoties ļoti daudzsološa iespēja ir nodrošināt automātisko uzraudzību ar satelītiem. Šīs tehnoloģijas nodrošina labāku kontroli un labāku uh, lidmašīnu satiksmes uzraudzību. Pirmkārtām tā ir lielāka drošība, kā arī efektivitāte un kontrole. Tāpat arī infrastruktūras izmaksas ir daudz zemākas. Īsnībā šeit ieguvēji ir visi, pat trīs uh, uzvarētāju puses. Uh, Vajadzētu pārskatīt noteikumus, lai varētu glābt cilvēku dzīvības. Arī Startautiskā civilās aviācijas organizācija ICAO piekrīt mūsu teiktajam. Tāpēc komiteja un ICAO aicina Startautisko telekomunikāciju savienību e ITU pasaules konferencē, kas notiks šogad novembrī Ženēvā, piešķirt attiecīgo frekvenču spektru. Mēs mūsu komiteja uzdod eh, komisijai jautājumu, ko domā komisija par šādu sistēmu un ko komisija domā par prasību konferencei novembrī piešķirt vajadzīgo frekvenču spektru, lai šāda sistēma varētu darboties. Mēs patiešām ar interesi uzklausīsim jūsu atbildi, komisārs Kunze. Paldies! Lielas paldies! Paldies autoram par jautājumu uzdošanu. Lūdzu, komisārs Kunze, jums vārds. Priekšādētāji, godātie parlamenta deputāti, ļaujiet eh, uzrunāt jūs jau ceturto reizi šodien par tieši tikpat svarīgu tēmu, kāds bija iepriekšējās komisijas uzskat, ka uz satelītiem bāzētas tehnoloģijas lidojuma uzraudzībā ir visai pozitīva attī attīstība, it īpaši atceroties Air France lidojumu 447 negadījumu, Pēc tam Eiropa uzsāka uh, plašu darbu, lai izpētītu visas iespējas, kā sekot līdz lidmašīnām, kā lokalizēt lidmašīnu atrašanās vietu negadījumu brīdī. Un Malaizijas aviolīnijas lidmašīnas pazušana 2013. gada martā, protams, palīdzēja šo procesu vēl vairāk pātrināt ES līmenī. 2015. gadā 9. jūlijā IKO komiteja nāca klajā ar anonīmu labvēlīgu ziņojumu par komisijas priekšlikumu grozīt komisijas regulu 967 šķērsvīta 2012 attiecībā uz prasībām par lidojumu uzskaitas datiem un lokalizēšanas iekārtām un izsakošanas ierīcēm. Pētniecības jomā darbs tiek veikts pamatojoties uz rezultātiem. Tas nozīmē, ka netiek dot priekšrotu kaut kāda viena veida komerciālam vai tehniskam risinājumam, kamēr attiecīgās tehnoloģijas operātoru izmantošanas darba gaitā nepierāda savu vērtību. Attiecīgie noteikumi piedāvā savukārt elastību, kas ļauj ņemt vērā virkni tehnisku metožu un risinājumu gan tos, kas jau pastāv, gan tādus, kas varētu tikt izsvē, izstrādāt. Kā piemēram Galileo Search and Rescue, jeb glābšanas sistēma un EGS sistēmas piedāvājums piedāvātos variantus. Šādus noteikumus, ja tos atbalstītu dalībvalstis, e, mēs pamatot uz trim principiem. Pirmām kārtām prasībām jābūt tehnoloģija neitrālām un pamatotām uz rezultā, rezultātiem. Tam turklāt ir jā, jādefinē nu, tādi mērķi, kā lieli transporta lidmašīnu trajektorija, informācijas iegūšana uz regulāriem pamatiem pietiekam precīzā kārtā, tā lai varētu tikt īstenotas meklēšanas un glābšanas operācijas. Otrām kārtām ja šāda veida iekārtu var drošā kārtā uh, darbināt, tad ir jābūt priekšnosacījumam, ka ir vajadzīgs arī rezerves ģenerators, tā lai šādu veidu iekārtu nevarētu, piemēram, izslēgt uh, šādas lokalizācijas procesa laikā, tā kā tas, piemēram, notika Malaysian Airlines lidojuma gadījumā, kad šīs iekārtas tika izslēgtas. Turklāt šāda veida gad, iekārtu risinājumam jābūt arī visai ekonomiskam, tā lai tas neradītu papildu izmaksas operatoriem un lid, lid, lidsabiedrībām. Šis priekšlikums tiks nodots apspriešanai, un pēc tam, pamatojoties uz rezultātiem, vajadzētu pieņemt tiesību aktus jau līdz gada beigām. Starptautiskā civilās aviācijas organizācija BICAO Turklāt šobrīd no, nu, starptautiskos notiekumus šajā jomā. Turklāt mēs arī ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai piedāvātu pasažieriem internetu savienojumu dažādi veidi satelīta risinājums un tam līdzīgi. Šāda veida sistēmas varētu paplašināt datu apmaiņu starp gaisu un zemi šādos gadījumos lidojuma laikā, un tas ļautu arī reālā laikā patiešām sekot līdzi lidojuma trajektorijai. Atgriežoties pie metodēm, kas saistīts ar kosmosa iekārtām. Lai arī šis inter... risinājums šķiet interesants, komisija grib uzspērt, ka tas ir tikai viens no iespējamiem risinājumiem citu starpā. Ir arī citas iespējas un metodas, kas tika aprakstītas komisijas tehniskajā doku... darba dokumentā, ko mēs iesniedzām ICAO. Komisijas nostāja Pasaules radiokomunikācija konferencē bija tāda, ka Eiropas Savienība e, ne, nav ar balsošanas tiesībām attiecībā uz šo ITU 26 oktobrī padomu pieņēma paziņojumu par šo konferenci, bet tur netika minēts konkrētais temats. Un tāpēc mēs atzinīgi vērtējam Eiropas parlamenta rezolūciju un strādāsim kopā ar dalību valstīm pasaules radiokomunikāciju konferences ietvaros, lai pārliecinātos, ka mūsu nostāja un uzskati ir saskaņoti. Kopsavilkumā var teikt, lūk, komisija atbalsta to, ka jāatbalsta EDSB. Uh, eh, uzstādījums šai konferencē, tā lai tiktu spēcināts radiofrekvenču regulējums. Mēs turklāt arī zinām, ka sagatavošanās darbi šai konferencē dalību valstīs jau norisinās un dalību valstis mm, informē, ka viņas ir ieinteresētas šāda veida uzraudzības sistēmu iz, izstrādāšanā. Bet tam, protams, jānotiek saskaņā ar visu veidu cēlu standartiem. Nu, lūk, tas bija viss, kas man sakāms par šo jautājumu. Köszönöm szépen, biztos asszony válaszát. Lies paldies komisārs kundzei. Tālāk uzklausīsim politisko grupu pārstāvis. Vispirms tautas partijas vārdā uzstāsies Marinesku kungs. Lūdzu. Mulțumesc, doamna președintă. Părere de... Paldies, priekšsādātājs kundzei. Un un Atlantik. Diemžēl man vajadzētu norādīt uz Diemžēl pašlaik nav labas eh, lidojuma izsekošanas sistēmas, un lidmašīnas eh, nevar pietiekami labi uzraudzīt. Diemžēl tikai 30% no gaisa tāpas eh, ir iespējams uzraudzīt, piemēram, okeāna arī daļa Āfrikas kontinenta netiek nosekti, tāpēc, ka trūkst vajadzīgās infrastruktūras. Pašlaik izmantotā sistēma izmaksā ļoti daudz, tā ir neefektīva. Lidojumus eh, tāpēc nevar pietiekami labi pāraudzīt, un Tieši tāpēc arī gaisa telpa netiek pietiekami efektīvi izmantota. Mums ir tehnisks risinājums, kas varētu nodrošināt labu pārklājumu. ADSB sistēma tiek pielietota eh, citās eh, infrastruktūrās, un šeit var izmantot arī satelītu sistēmas. Šeit vajadzētu piešķirt piecas radiofrekvenču joslas. Tas varētu notikt 2015. gada radiosakaru konferencē, kas mm, notiks novembrī Ženēvā. Nākamā konference notiks tikai pēc četriem gadiem. Mums patiešām vajadzētu izmantot uh, šo laiku periodu, lai mums nevajadzētu zaudēt vēl četrus gadus. Šādā veidā mēs varētu nodrošināt pievienoto vērtību gaisa telpai. Tas ļautu atvieglot glābšanas un profilakses darbus, un arī starpkontinentālajiem lidojumiem tas nāktu par labu. IKO atbalsta šādu rīcību, un tas jau ir arī publiski paziņots. Mēs apsveicam komisijas teikto un aicinam uh, dalībvalstis darīt visu, kas ir vajadzīgs, lai šādā veidā varētu arī rīkoties 2015. gada konferencē. Eh, Paldies, Marinesku kungs, par to, ka ievērojāt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Nākamais runātājs ir Andersons kundze sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Regulējušās iestādes rūpniecība un pilsoņi ir piekrituši, ka uh, līderparāta uzraucība ar satelītiem ir jāuzlabo. Satelīta sistēma, kas pašlaik uh, arvien attīstās, varētu spēlēt savu lomu. Uh, Viena no barjerām ir trūkstošās radiofrekvenču joslas. Šī ir viena no visnozīmīgākajām barjerām. Šeit nav runa tikai par glābšanas operācijām, te ir arī runa par to, ka varētu uzlabot iespējas lidaparātiem izvairīties no sliktiem laikapstākļiem un izvēlēties arī īsākas, īsākus maršrutus, kas nāktu par labu videi. Eh, starptautiskā radiosakara influence jau ir atzinusi, ka eh, šādas eh, radiofrekvences varētu piešķirt. Pasažieriem un glābšanas dienestiem ir vajadzīga šāda papildu iespēja. Es gribētu aicināt kolēģus plenāru sēdē atbalstīt šo rezolūciju. Paldies! Köszönöm szépen! Következő... Paldies! Nākamā runātāja Fosteris kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Paldies, eh, komisārs kundze. Es apsveicu mutisko jautājumu, kuru ir iesniedzis mūsu kolēģis Mihails Krāmers. Domāju, ka šis jautājums tiek iesniegts īstajā laikā. Pavisam ironiski, ka es uzdevu šo jautājumu par radiofrekvenču joslām aviācijas sektorā vairāk nekā pirms 13 gadiem, tad, kad darbojos Rūpniecības komitejā tolaik uh, pieauga mobilo telefonu izmantošana, un tas viss bija vēl pirms Galileo sistēmas. Mēs redzam, ka tehnoloģijas ir attīstījušās. Tieši tāpēc mums ir jāizmanto šīs um, uh, eh, advancētās eh, un um, izmācinātās sistēmas lidojuma uzraudzībai. Uh, Sabiedrība gaida, lai dažādi incidenti un avārijas tiktu izmeklētas pēc iespējas detalizētāk. Tieši tāpēc eh, mūsu pienākums ir nodrošināt vajadzīgos rīkus izmeklētājiem. Kā jau es teicu, es apsveicu diskusijas par šiem jautājumiem, um, referenta kungs, un mēs, EKR grupa, jūs atbalstām. Paldies, Fosteris kundze, tagad Teličkas kungs. Paldies, priekšsēdētāja komisāris kundze. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs atbalstām šo mutisko jautājumu, un mēs pat piedalījāmies tā sagatavošanā. Šodien atbildē Jūs parādījāt, ka komisija dara visu, kas ir tās spēkos. Mūsu grupa to augstu novērtē. Jūs arī minējāt, ka aviācijas pakotne, kas tiks sagatavot iesniegšanai decembra sākumā, sniegs vajadzīgos priekšlikumus. Jūs pieminējāt trīs galvenos elementus, un es domāju, ka šī rezerves mm, piegāde noteikti ir ārkārtīgi būtiska. Ja ir runa par tehnoloģiju neutralitāti, es gribētu teikt jā, bet mums, protams, būs jāpēta arī ietekmes izvērtējums. Pats galvenais ir starpsavietojamības, starp savstarpēja izmantojamība. Jūs runājāt arī par izmaksu efektivitāti. Nedomāju, ka šeit runa par lētāko variantu. Mums ir vajadzīgs visefektīvākais variants. Pēdējais - regularitāte. Es domāju, ka mums vajadzēju, vajadzētu nodrošināt m, mm, pēc iespējas biežāku regularitāti. Paldies. Nākamais runātājs - Ertuga kungs. Jā, ja, dank. Paldies. Komisāris kundze. Protams, arī es atbalstu kolēģi Krāmera priekšlikumu. Savu uzstāšanās laiku es gribētu veltīt eh, biznesa aviācijai. Es domāju, ka šo sistēmu vajadzētu paplašināt arī uz mazajiem lidaparātiem. Francijas eh, aviācijas eh, iestāde savā pētījumā ir norādījusi, ka katru gadu vidēji notiek 15 negadījumi, un 15% gadījumu ir arī uh, bojāgājušie. Domāju, ka šeit pastāv potenciāls izvairīties no tālākām katastrofām. Tieši tāpēc es aicinātu, lai mēs šo ADSB sistēmu uh, ieviestu pēc iespējas plašākā pārklājumā. Uh, Un jau 2008. gadā Eiropas parlaments gatavoja iniciatīvas ziņojumu par uh, biznesa aviācijas tālāko attīstību. Līdz šim nekas nav ticis darīts, vismaz no komisijas nav bijuši nekādi priekšlikumi šajā sakarā. Tāpēc es gribētu vēlreiz uh, aicināt komisiju sākt darboties pēc iespējas ātrāk. Paldies, Ertug kungs következik a catch the eye eljárás elsőként eh, monteiro de aguilar képviselő asszonynak adok szót. Brīvā mikrofona procedūra tālāk. Obrigada, caros colegas, senhora comissária. Paldies, kolēģi. Komisārs kundze, aviācijas drošība ir tieši saistīta ar uh, Uh, lidojuma uzraudzības sistēmu, lai varētu noskaidrot, kur lidmašīnas atrodas, vai tās ir nonākušas uh, grūtībās, bet šobrīd šīs lidojuma uzraudzības sistēmas uh, nosauc tikai trešo daļu, jeb 30% gaisa telpas. Ir tādas uh, teritorijas, uh, kur vispār, par kurām vispār nekāda ziņa nav virs uh, mežiem vai uh, okeāna vidū. Un eh, tāpat ir jāuzlabo arī pašreizējo sistēmu efektivitāte un pārvaldība. Man ir šāds jautājums komisijai. Vai jūs esat izvērtējuši ADSB sistēmas eh, iespējamos trūkumus un vai jums ir arī paredzēts grafiks, kā ieviest ADSB eh, sistēmu uh, Eiropā. Paldies! Nākamais runātājs Mārijas kungs. Paldies! Aviācijas katastrofas uh, ir traģiskas tajās eh, iet bojā simtiem cilvēku, bet eh, bieži vien šo katastrofu cēloņi netiek vienmēr noskaidroti un netiek pietiekami izmeklēti. Mēs dzīvojam digitālajā laikmatā un ir absolūti nepieņēmami, ka tikai 30% avio kompāniju ir lidojumu uzraudzības sistēmas um, mūsu digitālajā laikmetā. Tādēļ ir jāievieš ADSB tipas sistēmas, lai uzlabotu aviācijas uh, darbības efektivitāti un drošību pār uh, pasažieru pārvietu pārvadājumos. Šī sistēma jāizmanto visā pasaulē, bet tai pašai laikā jāraugās, lai netiktu pārkāptas cilvēka tiesības un lai tiktu ievērotas valstu suverenās tiesības. Paldies! Priekšsēdētājs zālē mm, ir uh, mm, nedaudz uh, deputātu, un tad tomēr vēlos lūgt ievērot klusumu, lai, ja būtu skundze, varētu uh, bez traucējumiem klausīties jūsu teiktajā. Ja. Paldies, uh, uh, vārds komisārs kundzei. Uh, godātie deputāti, priekšstādātājs kundze komisija vēlas pateikties parlamentam un deputātam Krāmeram par uzdoto jautājumu, kas atspoguļo uh, to, ko domā daudz Eiropas pilsoņi. Tātad, uh, Um, ir uh, nepieciešams attīstīt uh, ADSB sistēmu un ir jāveic likumdošanas procesā turpmāki soļi. Un ir jāvienojas par visiem pieņemamu, drošu un efektīvu uh, risinājumu globālai ligojumu uzraudzīšanas sistēmai. Mēs esam gatavi ar jums sadarboties un ceram, ka šādi tiesību akti tiks pieņemti pēc iespējas ātri padomē un parlamentā. Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies eh, komisārs kundzei par īso lakonisko atbildi. Līdz ar to. Eh, debats ir noslēgušās. Mums ir sagatavots viens rezolūcijas projekts par šo jautājumu, un balsojums notieks šodien. Mums vēl ir atlicis nedaudz laika līdz 11.30. Tagad es izsludinu.